Tātad šis, šis finanšu plāns, kas tika mm, likts lietā, tam, protams, ir arī zināmas sekas uz budžetu. Tam nav seka uz saistībām, bet gan uz kalendāru. Respektīvi, jāpātrina līdz, līdzekļu izmaksa Grieķijai. Šie 5%, kas eh, tika paturēti struktūra maksājumos, tā tie ir jāizmaksā tūlīt pat. Bet līdzfinansējuma kontekstā savukārt eh, jābūt ļoti būtiskam līdzfinansējumam, jo Eiropas Savienības līdzdalība ir 100%. Tas vairs nav nekāds līdzfinanējums, ne? Tas, tas tāds tad nu, ekskluzīvs finansējums no Eiropas Savienības puses. Un tad tālāk, attiecībā uz šo programmu, ir uzņemts zināmas saistības, un tur tātad izmaksā jānotiek ātrāk. Šis e, pirmsfinansējums, ja gandrīz tāds kā avansa maksājuma komisija, šorīt attiecīgi atbildīgi ir pieņēmuši, ka saskaņā ar 50. pantu tiks sagatavots vienkāršotais ziņojums tā lai nebūtu nekādas kavēšanās ar lēmumu pieņemšanu. Un tas ar parlamenta lēmumu, jo, protams, ir vajadzīgs parlamenta balsojums. Un tāpēc e, bija arī koordinātoru sanāksme šorīt, kas apspriedās par šo jautājumu. Nolēma nesniegt tādu zinumu, bet gan sagatavot vienkārši vēstuli. Un jūsu pazemīgais priekšsēdētājs tad to parakstīs. Un šai vēstulē mēs prasīsim komisijai nākt klējā ar virkni precizējumiem, papildus informāciju attiecībā uz šo eh, izmaks, maks, maksājumu kalendāru, jeb grafiku. Un tad sekos uh, trilogs. Nu, nu, protams, ka, ja maksājuma mm, netiks veikts, tad tādā gadījumā arī kalendāri tālāk mm, mainīsies. Un būs atkal viss jāpārskata. Frēzes kungs ir klāt? Jā. Nu, varbūt jūs tad varētu pāris vārdos mums pastāstīt, kādi ir tie pamatnoteikumi, situācija, ko komisija ir paredzējusi un kāda ietekme būtu gaidāma šai kontekstā. Lūdzu, jums vārds. Priekšādātā paldies. Gribu jums atgādināt, ka 17. jūlijā komisija lika priekšā grozījumu priekšlikumu Varbūt es tomēr pāriešu uz angļu valodu. Man sagatavots tas viss ir angliski. Tātad eh, komisija ierosināja grozīt tā saukto kopējo noteikumu regulu, kas tiek piemērot struktūra fondiem, ar mērķi novērst šos eh, skarbās likviditātes problēmas, ar ko sastopas Grieķija. Jūs jau visi zinat, cik situācija Grieķija ir dramatiska. Īsumā, kāda tad ir šie ierosinātie grozījumi? priekšlikums attiecas uz jauno 2014. līdz 2020. gada programmu, kā arī dzen uz iepriekšējo plānošanas periodu laikā no 2007. līdz 2014. gadam. Kas attiec uz jaunajām programmām, priekšlikums ir palielināt pirmsfinansējumu, ja pirmsfinansējumu likmi, kas tiek aprēķināta pamatojoties uz kopējiem piešķīrumiem Grieķiem septiņu gadu laikā. Kopējie piešķīrumi atbilst 14,6 miljardiem visā šai periodā. Tātad pirmsfinansējumu paredzēts palielināt par 7% punktiem. Tā rezultātā ir tāds kā sākotnējs projektu finansējums, sākotnēji maksājuma izmaksas, kas citādi tiktu vienmērīgāk sadalīt pa plānošanas periodu. Un šis frontloadings savā apmērā tad būtu aptuveni 1 miljards. No tā ietekme ir pusmiljards, tad, tad 2015. gadā un puse 2016. gadā. Turklāt. ir pastāv arī noteikums, kas iekļauts šajos ierosinātajos grozījumos par strauju īstenošanu, jo doma ir tāda, ka ir nepieciešams dot spēcīgu motivāciju investīcijām un tādu apstākļu radīšanai, kas ļautu Grieķijas ekonomikai atkopties. Tā, lai tajā varētu norisināties izaugsmu, varētu tikt radīts darba vietas, un tāpēc nosacījums, kas šeit iekļauts, ir tāds, ka šis pirmsfinansējums jeb avans maksājumi, ir jāsad, jānosedz ar um, maksājumu prasībām, pieprasījumiem, kam jā, jā, jāto piesniegtiem komisijā līdz 2016. gada beigām. Visādi citādi šis pirmsfinansējums, kas netiks nosakts ar šāda veida prasībām, būs jāatmaksā. Tātad tas nav doma, doma nav tāda, ka te kaut kādas sankcijas tiktu radītas, bet gan vienkārši piedāvāt pietiekami daudz motivācijas, motivāciju, lai investīcijas tiešām varētu ieplūst Grieķijas ekonomikā. Lūk, tāds bija šis grozījums, kas attiec uz pašreizējo plānošanas periodu. Ir iesniegt divi priekšlikumi, grozījuma priekšlikumi arī attiecībā uz iepriekšējo plānošanas periodu. Pirmais attiecas uz iepriekš uh, pirms 2015. gada atbrīvotajiem līdzekļiem. Nu, tā tad, ka tiktu atcelt šis pēdējais 5% maksājums, kas bija jāmaksā par prasībām laikam no 2007. līdz 2013. gadam. Parasti pašreizējos noteikumos ir paredzēts ka šie pēdējie 5%, kas tiek aprēķināti par 5 gadu periodu, tiktu nomaksāti un būtu jāmaksā pēc tam, kad programmas ir noslēgušās. Jo, nu, protams, pastāv dažādi posmi, kam jāaiziet cauri un tā tālāk un tā joprojām eh, programmu slēdzot. Un tāpēc šie, šie līdzekļi līdz 2017. gadam netiktu atmaksāti. Šeit tagad ar grozīm tiek ierosināta eh, tā, tāds izņēmums piedāvājot šo 5% izmaksu jau no 2015. gada. Negaidot 2017. Šie 5% tiktu aprēķināti par visu 2007. līdz 2013. gada periodu. Otrs grozījums ir tas, ko nu pat pieminēja arī priekšsēdētājs, respektīvi, ka projektu finansējums – var tikt nodrošināts pilnībā no ES fondiem. Tātad līdzfinansējuma likme no ES fondiem būtu 100% apmērā. Šāda veida divu grozījumu ietekme uz 2007. līdz 2013. gada plānu, ja programmu, radītu vēl vienu miljardu eiro, kā sākotnēji maksājumu, tātad avantu maksājumu frontloadingā kas tiktu izmaksāts 15. un 16. gadā, nevis vēlāk nākamajā plānošanas periodā. Par šo vienu miljardu runājot, puse no, tī, no tiem tad būtu tikt izmaksāta 15. gadā šai budžetā un vēl 500 miljoni 2016. gada budžetā tiek iekļauti. Ja skatāmies uz šiem grozījumiem kopumā, tad tas nozīmē, ka par frontloadingu runājot, viens miljārds maksājumos vairāk tiktu izmaksāts 2015. gadā un vēl viens miljards attiecīgi 2016. gadā. Un jautājums tad nu ir šāds. Vai to iespējams iestrādāt kopēji autorizētajā maksājuma apropriācijas schēmā 2015. gadā un, komisija, e, un tajā, ko komisija ierosinās 2016. gadam? Šeit ir aprēķinos viens jauns elements attiecībā uz maksājumu vajadzībām, respektīvi prognozes, ko dalībvalstīm bija jāiesūta komisijā līdz jūlija beigām. Šis programmas attiec uz to, cik lielā mērā tās paredzējušas iesniegt maksā, prasības rēķinus par maksājumiem šogad un nākamgad. Jāsaka, nesam vēl visas prognozes saņēmuši nu, par 15% no kopējās summas šīs prognozes nav saņemtas vēl, un tomēr 2015. gadam mums mm, šai saistībā prognozes parasti, protams, ir akurātākas, precīzākas, jo tās labāk var prognozēt pašreizējā gadā iesniedzamos rēķinus un prasības. Tātad attiecībā uz 2015. gadu tāpat ir zināmas kavēšanās jauno programmu īstenošanā un attiecīgi dalību valstu prasības ir mazākas nekā, nekā tika prognozēts janvārī. Tā visa rezultātā mūsu aplēses liecina, un to pamatā šī nepilnīgā informācija, ir tāda, ka tā visa rezultātā mums izdotos nodrošināt šo vienu papildus miljārdu 2015. gadā tāpēc šķiet, ka šai kontekstā nav nepieciešams palielināt maksājuma apropriācijas 2015. gadam. Kas attiec uz 2016. gadu, teiksim tā, šobrīd nevaram vēl būt pilnīgi droši par šo situāciju, jo precizitātes elements uh, pro, dalībvalstu prognozēs nākamajam gadam, jāsaka, ir krietni mazāks nekā attiecībās prognozēm pašreizējiem gadam. Par to liecina pieredze. Parasti ir tā, ka šis kļūdas līmenis, jeb svārstīguma koeficients ir apmēram 11%. Un tas ir, jāsaka, diezgan tāda liela atšķirība. Uh, kas mēdz pastāvēt starp prognozēm un realitāti, un tāpēc jāsaka, šī informācija, ko jums sniegšu, ir jā, nu, tā, nu, jāskatās ar tādu nelielu rezervīti. Bet te runājam par zināmu samazinājumu atsevišķās prognozēs no dalību valstīm arī attiecībā 2016. gadu, un tā viņš šķiet, ka būs iespējams arī šo papildus vienu biljardu 2016. gadā nodrošināt uh, visu šo prognožu un neizmaksāto līdzakļu rezultātā. Un tāpēc šobrīd šķiet, ka nebūs nepieciešams palielināt maksājuma apropriācijas ne šogad, ne nākamgad. Ar visu to, turklāt mēs, protams, negribam arī nekādā veidā apdraudināt to, kas tika iekļauts kā vienošanās maksājuma plānā. Tas joprojām atbildīs kopējiem mērķiem, respektīvi uh, nu, ņemot vērā, ka būs arī šie 20 miljardi šī gada beigā nenomaksāto rēķinu. Un eh, šo mērķi samazināt šāda veida eh, nenomaksāto rēķinu apjomu līdz 2016. gadam. Nu, lūk, tik daudz informācijas no mūsu puses šobrīd, un esmu pilnīgi noteikti gatavs atbildēt arī uz konkrētiem jautājumiem. Paldies, priekšsādātāji! Paldies, Frezes kungs, par uh, šiem precizējumiem. Labās uh, ziņas, ka tas neietekmē maksājumu programmu, tomēr sliktās ziņas ir tādas, ka virknes saistību ir pārcelts uz vēlāku laiku, programma īstenošana nav vēl uzsākta un Eiropas Savienība, ja tā vēlas veicināt investīcijas, tad nu šeit ir saskatāmas pretrunas. Nākamais runātājs, jā, vienošanās ar Grieķiju ir tik mm, svarīga lieta, ka mēs principā esam pār, nevaram iebilst, bet ir nepieciešama virkne precizējumu Jā, un es vēlējos norādīt, ka tas ietekmēs arī maksājuma apropriāciju. Šeit jau ir konstatējamas grūtības, un tādēļ padomēji būtu nu, nedaudz vairāk jāpiekāpjas maksājuma ap apropriācija jautājumā. Nu, cerēsim, ka tā tas būs un ka uh, varētu uzlaboties uh, struktūra fondu pārvaldība uh, visām valstīm kopumā. Un mēs konstatējam, ka galvenās grūtības struktūra fondu kontekstā ir maksājumu kavēšanās. Tā kā varbūt būtu interesanti paskatīties, kā tas ietekmēs Eiropas struktūra fondu pārvaldību uh, visās uh, citās valstīs, un to varbūt vajadzētu norādīt jūsu vēstulē. Ir tiešām uh, būtiski, ka būs ietekme, bet varbūt būs arī pozitīva ietekme. Paldies! Nu, varbūt ne, uh, es aicinātu runāt īsi, jo jābeidz 18. Fernandes kungs. Paldies priekšsādātāji, izteikšos īsi. Es, protams, augstu vērtēju šo panākto vienošanos par 100% līdzfinansējumu un priekšfinansējumu 2015. un 2020. gadām. Šeit ir runa par aptuveni 2 miljārdiem eiro. Daž, eh, daļa no šīs summas ir priekšfinansējums, un citos gadījumos ir uh, prasīts, lai Grieķija nodrošina mazāk līdzfinansējumu īstenojot projektus. Un ir uh, cerams, ka Grieķijā būs pietiekama stabilitāte, lai pilnībā izmantotu šo projektu uh, doto pienesumu. Eh, še, šī valsts eh, tiek rosināti izmantot šos līdzekļus, un ja tie netiks izmantot, nu tad šī nauda ies zudumā, varētu teikt. Nu, varbūt neviens tā nesatrauc par 2016. gadu, bet, eh, nu, tomēr runājot par budžetu, budžeta projektiem, kurš izvērtēs ietekmi un kādas, kāda stratēģija šeit varētu būt. Un uh, ko konkrēti mēs varētu darīt? Uh, Nu, tas neko nelīdzēs atņemt uh, vienam, lai iedot naudu kādam citam. Tas jau problēmas nerisinās, radīsies jaunas problēmas, un diemžēl padomei ir šāda pieeja. Ja kaut kas tiek palielināts, tad kaut kas cits atkal tiek samazināts. Un uh, tad šī nauda tiek pārvirzīta no vienas vietas uz otru, bet nu gala rezultāts ir tāds ka rodas tāda kā lavīna pēc tam. Nu, ja izņem eiro no vienas kabatas un ieliek to otrā kabatā, tad jau nenozīmē, ka jums tagad ir divi eiro, jums joprojām ir tikai viens eiro. Nu, ja vienai programmai kaut ko atņem un piešķir otrai programmai, tas jau nekādu tādu globālu pozitīvu efektu nerada. Varbūt mēs varētu radīt kaut kādu drošības tīklu, lai novērstu negatīvu ietekmi, kāda varētu rasties uz citām programmām. Nu, e, nezinām, ko prasīs dalību valsts nacionālajām programmām, bet tās noteikti kaut ko arī vēlēsies būs 2015. gadā 20 miljārdu apmērā nesamaksāt minēti e, rēķini 22 miljārdi 2016. gadā. Un mums tāpat ir e, jārisina šī nestamaksāto rēķinu situācija 2014. un 2020. gadam, bet patiesībā situācija tikai pasliktinās Un es gribētu jautāt komisijai, Eiropas komisijai, kā mēs varētu, teiksim, plānot uz priekšu, lai nepasliktinātos situācija attiecībā uz programmām un lai Grieķijai izrādītā solidaritāte neradītu negatīvu ietekmi uz citu valstu izrunotām programmām. Komel kungs, paldies priekšsēdētāji Es pateicos komisijas pārstāvim par izsmeļošo izklāstu un arī par uh, šiem uh, tehniskiem un administratīviem paskaidrojumiem. Nu, jā, es pievienojos kolēģim par to, ka mums nevajadzētu uh, pieļaut situāciju, ka nauda vienam tiek atņemta, lai to iedotu citam, un šīs summas tiek pārvietotas no vienas vietas uz otru. Un eh, jāsaka, ka diem žēl, eh, mēs noteiktas lietas vairs skaidri nesaucām vārdā. Nu, teiksim, tiek runāts par negatīvu izaugsmu, agrāk tā bija. Uh, lejupslīde, tagad mēs runājam par 100% līdzfinansējumu, tas patiesībā nav nekas cits kā Eiropas Savienības finansējums, nu tad tas tā arī būtu jānosauc un eh, jārada lielāka skaidrība, to nu pilsoņi ir pelnījuši tālāk par šo programmu pašu. Manuprāt, šeit ir tāds mēģinājums nepareizās zāles, kas ir lietotas un kas nav darbojušās tādēļ, ka ir e, bijušas nepareizās. Tagad šīs zāles tiek dotas vēl lielākā devā. Grieķijā mums ir milzīga problēma ar pārvaldes administratīvām struktūrām. Un šo problēmu jau mēs neatrisināsim, palielinot finansējumu Grieķijai, kur joprojām pastāv slikta administratīvā struktūra. Un tieši tādēļ Grieķija nebija spējīga šos līdzekļus atbilstoši izmantot. Mums, nu, mēs šeit uh, veidojam programmu un tā tiek finansēta, un tad, nu, it kā viss būs kārtībā. Mums nevajag Uh, sevi mānīt. Mums ir jānodrošina patiesa palīdzība Grieķijai. Paldies. Merci. Paldies. Jā, vēl viens precizējums ir paredzēts parlamentam piešķirt kontroles prerogatīvas attiecībā uz Grieķijas saistībām virkta uh, virkni reformu. Mums jānodrošina, lai tā būtu realitāte, nevis vienkārši tukšvārdi. Tagad Gardijā Zabalskundze. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, nu ļoti labi, ka komisija ir ierosinājusi grozījumus struktūra fondu noteikumos, lai palīdzētu Grieķijai. Nu, labi, ka mēs kaut ko mainām, ka palielinām savienības līdzfinansējumu līdz 100%. Runājot par maksājumiem posmā no 2020. gadam, nu, no budžeta viedokļa ietekme ir neitrāla, bet uh, Protams, ka tas viss ietekmēs 2015 un 2016 gadu, un tomēr es nesaprotu vienu lietu. Šeit ir runa par vienu miljārdu, un uh, tiek teikts, ka tas, tas neko neradīs, un tagad taču mums jau ir 20 miljārdu nesamaksātu rēķinu. Nu, mēs vēlējāmies parlamentā. Uh, likt akcentu uz politiskām prioritātēm, bet, nu, problēmas jau pašas nepazudīs no sevis, un tagad mainot šos noteikumus, mēs vēl vairāk padziļināsim šo nesamaksāto rēķinu problēmu, tā kļūs vēl smagāk. Un, manuprāt, mums ir jāatgriežas pie nesamaksāto rēķinu problēmas runājot par 2015. gadu, jāsamazina šis, šī atpalīdzība, tad varētu arī uh, atrisināt vieglāk 2016. gadu problēmas un izvirzīt politiskās prioritātes. Tagad vārds Vānas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Arī zaļo vārdā es varētu teikt, ka mēs augstu vērtējam šo piedāvājumu, uzslavējam to, mums patīk arī vienkāršotā procedūra, un šodien, kā jau jūs minējāt, priekšsēdētā reģiona komitejā bija ļoti plaša polemika par šo jautājumu, daži kolēģi ir ieradušies, un komisāra Kretu mūs iepazīstināja ar šo pakotne. Mēs nedrīkstētu aizmirst šī. Uh, jautājumu nozīmību. Šīs um, ātrās investīcijas ir ļoti svarīgas. Struktūra fondi patiešām ir ieguldījuši daudz naudas, ir veiktas uh, investīcijas Grieķijā, un uh, iepriekšējais runātājs uh, norādīja uz trūkstošo administratīvo struktūru Grieķijā, un es saprotu, ka tur ir ļoti daudz tehniskā atbalsta tieši šajā finansējumā, un tas būtu ļoti, ļoti noderīgi mums kā kā parlamentam ir jāuzņemas savā atbildība, mums ir jārīkojas nekavējoties, tādēļ ļoti labi, ka ir šī vienkāršotā procedūra un ir jauki, ka ir arī šī vēstule ar precizējumiem par uh, administratīvo gaitu un ir pausts arī mūsu viedoklis par to, ka mēs esam nobežījušies par šī. Uh, uh saistību kavēšanos. Es domāju, ka tas arī būtu ļoti labs signāls um, padomā esošajām debatēm. Paldies, tagad Mankas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Runājot par komisijas plānu par maksājumiem 2015. gadām Mēs tā tad eh, varēsim nosekt visus eh, prognozētos maksājumus eh, gan jaunām programmām, gan arī nomaksāt vecos rēķinus. Un ir 20 miljardi vēl nenokārtot rēķinu. Neaizmirsīsim to gribēju pavaicāt. Tas, ka īstenošana ir nokavējusies, mums nenozīmē neko labu. Vai tas nozīmē, ka saistības netiks izmantotas, vai būt, ka mēs varam šos līdzekļus izmantot, lai nomaksātu, lai nolīdzinātu vecos rēķinus, tātad 10 miljārdus 20 vietā? Šo maržī. Maržī kungs, priekšstādātāja kungs, paldies. Vanas kundze jau uh, to norādīja, ka šorīt uh, reģiona attīstības komitejā notika koordinātoru sanāksme, un mēs uh, uzsvērām vairākus punktus. Pirmkārt, mums ir jāuzteic tas, ka komisija ir reaģējusi uz mūsu prasībām, nāklus klajā ar šo uh, regulu. Uh, un uh, ir augstu vērtējams tas fakts, ka arī ir iekļauta uh, parlamenta komisija šajā darbā vienkāršotā procedūrā. Jo, ja šīs tiesību akti netiks saulaicīgi pieņemti, tad Eh, mēs nonāksim pie situācijas, ka Grieķijai nebūs pieejami nepieciešamie līdzekļi un virkne programmu ciestu neveiksmi, kaut gan tās ir jāiedarbina. Un tas arī negatīvi ietekmētu visus ne, nelielo projektu īstenotājs, kas gaida, m, mm, lai tiktu samaksāti rēķini. Tālāk. Uh, atbild uz virkniem koment, virkni komentāru, kas bija skanējuši. Jā, patiešām pastāv problēma attiecībā uz struktūra fondiem, bet šeit ir runa ne tikai par Grieķiju, bet gan par visiem uh, Eiropas reģioniem kopumā. Ja mēs paskatāmies uz to, kā šie līdzekļi tiek uh, izmantot uz absorpcijas līmeni, tad jāsaka, Grieķijas reģioniem šie rādītāji nemaz nav tie sliktākie. Tātad šeit ir tāda viltus problēma mūsu priekšā. Ir tiesa, ka visā Eiropā tās reģionos ir nepieciešams vienkāršot uh, visus šīs birokrātiskās prasības, jā, uh, viss ir jāvienkāršo, lai eh, tiem, eh, kas, eh, kas strādā, mazinātu šķēršļus, un es ceru, ka komisija to ņems vērā. Un pēdējais punkts, ko vēlējos uzsvērt, ka šis regulas priekšlikums no budžeta viedokļa ir neitrāls, tas nerada papildu izdevums budžetā. Paldies! Un pēdējais runātājs Zanikungs. Paldies, priekšsēdētāji. Pretēji dažu kolēģu teiktajam, es nedomāju, ka šī laba doma, un tas ir divu iemeslu pēc. Pirmā, uh, pirmais ir politisks iemesls. Es uzskatu, ka komisija un Eiropas institīcijas kopumā ir vienkārši cietuši pilnīgi neveiksmi Grieķijā. Un atkal ir kaut kāda jauna programma, kas noteikti atkal neizbēgam cietīs neveiksmi. Tieši tādēļ es uzskatu, ka šis priekšlikums nav pārāk saturiski pārdomāts un tikai viņi mēģina uh, kaut ko darīt, nu tā, tādu kosmētisko tīrīšanu, lai kaut uz mirkli uh, apmierinātu sabiedrību, bet uh, pie tādām tāliešām pārmaiņām tas jau nenovedīs. Grieķijas problēmai ir viens izskaidrojums, viens cēlons, un tas uh, ir nosaucams eiro vārdā. līdzekļi tiek ieguldīti no jauna, bet viņiem bija arī kādreiz. Tātad jāsaka, šī valūta viņiem ir pārāk smaga, nu viņi nevarēja ar to tik galā ar eiro, un līdzekļi vienkārši tiek izniekoti, un kolēģi jau ļoti labi formulēja savas domas, jāsaka, ir milzīgas maksājuma problēmas, un ko tad mēs darām? Mēs paņemam līdzekļus, tie tiek iztērēti, un citi uh, maksājumi ir atkal jābīd uz priekšu. Piemēram, runājot par struktūru fondiem un citām jomām. Un ļoti bieži ir jāgaida uz maksājumiem uz nenokārt rēķinu nokārtošanu. 20 miljārdi eiro vēl nav nokārtoti. Tā ir liela summa, komisijas priekšlikums. Man jāsaka, nu tam nav jēgas. Ar to mēs Grieķijas problēmu neatrisināsim. Mēs atkal radīsim jaunas problēmas Eiropas Savienības budžetām, un jāsaka, situācija jau tā ir ļoti bēdīga. Un visi centieni, ko ir ieguldījusi šajā valstī jau komisija un parlaments, lai nomaksātu rēķinus, būs vienkārši fiasko. Ir arī citas valsts, ne jau tikai Grieķija, kas cīnās ar problēmām un gaida beidzot, lai maksājumi tiktu veikti. Tas attiecas arī uz citām dalību valstīm. Tās ir mans pārdoms un man nešķiet, ka tas viss būtu laba doma. Paldies. Jā, pavisam īsi ņemot vērā to, ka. Nu, nu, jau ir vēls, tātad ņemot vērā jūsu uzdotos jautājumus, komisijai būtu jāsniedz nepieciešamie precizējumi. Mēs vēlamies, lai šī būtu pātrinātā procedūra, mēs vēlamies, lai uh, Grieķijas situācija uzlabotos, bet mēs arī gribam noskaidrot, kā uh, šīs lēmums ietekmēs uh, citu kreditoru situāciju un maksājumu situāciju. Paldies, priekšsēdētāji, runāšu īsti. Pirmkārt, eh, šeit ir runa par to, ka daļa maksājumu tiek pārcelti uz ātrāku laiku, bet kopējā ietekme ir neitrāla. Un Grieķijā mēs cenšamies risināt likviditātes problēmas, kā tas tika norādīts. Grieķijai nav absorpcijas problēmu. Laika posmā no 2007. līdz 2014. gadām šis temps ir bijis labs un ir arī sniegt atbilst, sniegts attiecīgais atbalsts, lai uzlabotu administratīvo infrastruktūru. Uh, bet pēdējā laikā bija likviditātes problēmas attiecībā ar valsts līdzfinansējumu un ir maksājumu termiņi jārespektē. Tika eh, savākti visi līdzekļi, lai respektētu šos atmaksas termiņus. Uh, Un vēl viena lieta, ko man vajadzēja jau pieminēt agrāk, bet šeit ir zināmi nosacījumi šai likviditātes sakarā. Šī nauda, kas ir pieejama priekšfinansējumam, ir uh, to var izmantot tikai uh, šiem, uh, šie līdzekļu saņēmēji. Neviens cits, un parlaments jau ir apstiprinājis normas, lai to garantētu, jo tā tas agrāk nevienmēr bija. Un Tātad šeit ir runa par diviem miljārdiem 2015. 16. gadā. Uh, un kā tad iznāk tā, ka šis nesamaksāto rēķina apjoms kopumā nepalielinās? Kā tad tas ir? Es centos jau to izskaidrot. Mēs balstamies uz dalību valstu prognozēm par programmu, si izpildes situāciju, kas uh, tiek novirzīta uz 2016. un vēlākiem gadiem, un uh, vecajām programmām arī uh, šis, eh, šī izpilde tiek pārvirzīta no 2016. uz 17. gadu. Tātad ņemot vērā šo maksājumu plānu, mūsu aplēse ir tāda, ka maksājuma plāna mērķi tiks izpildīti un nevar izslēgt arī to, ka 2015. gadā, ņemot vērā šos termiņus, nesamaks maksāto rēķinu apjoms pat nebūs 20 miljārdi, bet būs mazāks. Jo tikai eh, daļa no šiem maksājumiem tiks eh, pieprasīti, un šis apjoms varētu būt mazāks nekā līdzinējās aplēses. Paldies, saka priekšsēdētājs. Mēs atgriezīsimies pie šā jautājuma 14. septembrī, un tieši šai datumā es parakstīšu arī to vēstuli, par kuras saturu mēs vēl runāsim. Pārējām pie nākamā punkta. Paldies Frēzes kungam, un tagad es, es kā referents par atzinumu par Eiropas politikas koordinēšanas pusgadu. Uh, informēšu jūs par savu ziņojumu. Šeit ir runa par uh, šo pusgadu un uh, budžeta situāciju. Pirmkārt ir runa par FC, kas ir kā svīra, lai piesaistītu privāto finansējumu 2018. 14. Eh, gada 28. novembrī komisija nāca klajā ar šo iniciatīvu. Tāpat ir eh, runa par to, ka neizmaksātās eh, saistība apropriācijas tiek pārvietotas uz 2014. gadu no 2013. gada Eh, tālāk jauniešu nodarbinātības iniciatīva tā ir ļoti būtiska, ņemot vērā, cik eh, liels ir eh, bezdarbs jauniešu vidū. Šajā ziņojumā es norādu arī to, ka piecu priekšsēdētāju ziņojums par Eiropas ekonomikas un monetāro uh, Savienību ir apsveicams un norādu, ka ir tiešām jāpaātrina šis uh, izpildes termiņš, jārīkojas uh, ātri. Šorīt koordinātoru sanāksmē mēs runājām par to, ka mums būtu jāpadomā par to, kāds fiskālais un budžetārais ietvars būtu īstenojams Eirozonā. Es gribu teikt, ka ziņojuma autora runā par finanšu budžetāro stabilizāciju atbilstoši mehānismu Eiropas Eirozonā. Tātad jautājums, ko tas nozīmē, kā tas izpaudīsies, un parlaments nevar atstāt šo iniciatīvu tikai padomas rokās. Tāpat uh, Mēs augstu, es augstu vērtēju EFSI regulu un runāju par to, ka parlaments spēlēja uh, nopietnu lomu, uh, kā to teiktu Fernandes kungs, lai minimizē, maksimāli minimizētu uh, Uh, šī EFSI uh, finansējuma varbūtējo negatīvo ietekmi. Kas uh, vēlas izteikties par šo jautājumu? Es atgādinu, ka mūsu darba grafiks ir šāds. 10. septembris grozījuma iesniegšanas termiņš un 30. septembrī notiks balsojums. Ekon komiteja, kas ir atbildīgā komiteja, paudīs savu viedokli 13. oktobrī un notiks šī izskatīšana oktobra 3. otrajā plenārsēdē. 3. oktobra. Pārējiem pie nākamā darba kārtības jautājuma. Hier, et en son appel Jens Gaiers ir referents. Viņš mums pastāstīs par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu izmantošanu. Un tas ir Vācijas pieteikums par Opel. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, skumji, ka vien mazāk cilvēku paliek zālē, sanāksmē iet uz priekšu. Uh, Pavisam īsa prezentācija no manas puses attiecībā uz globalizācijas pielāgumu fondu izmantošanu. Lūk, vēl viena lieta. Vācijas pieteikums, tas atkal autobūs nozarē, tas varbūt nav nekāds pārsteigums. Jūs jau droši vien atminēsieties, ka mēs esam par Opel jau runājuši. Tagad runājam par Opel Vācijā. Jūs zināt, ka recesijas rezultātā automašīnu pārdošanas apjomi ir būtiski samazinājušies, un Opel gadījumā tas ir par 39% mazāk pārdot automašīnu. Viņiem bija ražon, ražošanas centrs Bokmā, 55% no automašīnām tika tur ražots, un kas rezult, tā rezultātā, protams, ietekme ir milzīga uz nodarbinātību. 2692 cilvēki ir atlaisti un uzņēmums tāpēc vērsās pie Eiropas komisijas, lūdzot palīdzību no globālās pielāgošanās fonda. Eiropas komisija ir gatava apmaksāt 60% no pieprasītās summas, kas nozīmē 6,9 miljonus eiro. Visas procedūras ir atbilstīgi izpildītas, termiņi ievēroti, administratīvās prasības tāpat, un tāpēc varam šo priekšlikumu piesniegt jums, nu, un tad tālākai apstiprināšanai. Paldies, priekšsēdētāji, nākamais runātājs. Vānskundze, paldies. Es gribēju tikai. Uh, dažas lietas pateikt. Eh, mēs strādājam Emplu komitejā globalizācijas darba grupā un jāsaka, ka mēs eh, arī līdzīgi kā iepriekšējos gadījumos gribējām noskaidrot, vai globalizācijas fonda līdzekļi, kas ir asignēti, ne, neaizstāja kādas likumīgus pasākums attiecīgajā dalību valstī, nu saskaņā ar ES tiesu tas nebūtu iespējams. Uh, Aeosolāra lietā mēs tur vēl īsti nesam noskaidrojuši, vai eh, joprojām tas viss ir patiešām eh, saskaņā likumdošana, vai tas neaizstāja kādus eh, jau valsts uzsāktus pasākumus, un zaļie jau ir iesnieguši vairākus grodījumus, lai viss notiktu saskaņā ar normatīviem. Paldies! Merci. Liels paldies! citas neviens nevēlas izteikties, nu tad ļaujiet man jums pastāstīt, ka grozījumi jāiesniedz vēlākais līdz 15. septembrim. Apspriešanās un diskusiju un balsojums notiks komitejā 30. septembrī. Tālāk došu vārdu Fernandes kungam, kas aizstāja Rubiga kungu. Un tas ir otrs globalizācijas spēlošanas fonda izmantošanas gadījums, tas ir Beļģijas pieteikums, Forts Merci, monsieur. Muito obrigado, Sr. Presidente, por favor. Priekšsēdētāji, paldies. Jā, šo lietu likšu priekšā savu kolēģi Rūbīga kungu vārdā. Viss šeit arī atbilst attiecīgajai regulai, Te runājam par darba ņēmējiem, kas zaudēja darbu 12 dažādos uzņēmumos. 4891 cilvēks tika atlaists, kopējais budžets apmēram 10 miljonu eiro, 10 miljonu 137 tūkstoši. cumprindo eh, o regulamento, eh, somos a favor. Tas pilnībā atbilst regulas nosacījumiem, un tāpēc mēs atbalstām šo pieprasījumu attiecībā uz līdzekļu mobilizēšanu, lai nodrošinātu individuālu palīdzību katram no um, atlaistajiem darba ņēmējiem. Viņi ir zaudējuši darbu, protams, globalizācijas rezultātā, un tāpēc tikai piedienīgi šo fondu attiecīgi arī izmantot. Paldies! Paldies, vai ir kādi citi izteikumi? Nē, deprē, kungam ir kas sakāms. Jā, priekšādātāji. Esmu ēnu referents no ALDE grupas attiecībā ar šo ziņojumu. Pirmam katam neliels precizējums. Tad, kad jūs runājāt par Genk, jeb Ženk, tas ir, tā ir Flāmu pilsēta, pilsēta Flandrijā, kā mēs labi zinām. Uh, Un, jā, varu tajos koreģēt un pastāstīt jums, kā nīderlandiski, ko izrunā un kā ne. Lai kāds arī nebūtu mūsu godātais draugs Fernandes, lika priekšā šo lietu, un eh, tas tiešām ir tas diezgan simbolisks, emblemātisks gadījums. Te mēs redzam, kas notiek Beļģijas reģionos runājam par autobūvas eh, montāžu, par ko, kas kopējā autobūvas pārprodukcijas situācijā, protams, ir visai aktuāls. Bet te bija panākta konkrēta vienošanās starp darba devēju un darba ņēmējiem, nodrošinot darbu līdz 2020. gadam. 2010. gadā tas tika parakstīts. Jau 2012. gadā vadība apstiprināja, ka jā, tieši tā arī būs, līdz 20. gadam darba, darba vietas būs. Un jau oktobrī viņi mainīja visu šo situāciju, pilnīgi brutāli visu, visu mainot. 4000 cilvēku strādāja visos šajos uzņēmumos. Nu, protams, reģionā līdz ar to bezdarbs milzīgi pieaug šos cilvēkus atlaižot. Turklāt, protams, ekonomiskā aktivitāte par 2% samazināšās, samazinot par 2% no IKP. Tas, protams, rada arī tālākas grūtības darba ņēmējiem. Viņi tur ļoti ilgi strādājuši bija šai uzņēmumā. Un turklāt, kā jau es teicu, tas ir reģionā, kas nebūtu nav tas industrializētākais reģions Beļģijā. Un, ja ņemam vērā, cik daudz ir darbinieku tik atlaisti, cik liels problēmas tā visa rezultātā radās, nu tad te man jāsaka paldies arī Gardieza Balkundzei, jo, nu, šķita uz Valoniju pārcelti daudz uzņēmumu no šī reģiona, nu tad var, nu tad, ja Balencija, un tad atsimrot Spāniju, vienā no vidusjūras valstīm Spānijā, tad būs atkal šie ieņēmumi, nu ļoti labi, bet tā ir globalizācijas eh, seka, jeb sekas. Jā, Nu, referents jau tāpat pauda ļoti lielu pārliecību, ka mums ir jāizmanto šie līdzekļi. Ļoti labi, nu tad tādā gadījumā paldies par šīs prasības iesniegšanu, esam pārliecināti. Un nu, pavisam noteikti vēlamies jau pavisam strauji par to sākt balsot. Nu, pēdējais, eh, pēdējais darbkārtības punkts, and, referents Andrejs Novakovs, ziņojums par Eiropas Savienības solidaritātes fondu izmantošanu, un te runājam par dabas katastrofām Bulgārijā un Grieķijā. Uh, šogad. Lūdzu. Благодаря, господин Римляните се каза... Priekšādātāji, paldies! Romieši mēdz teikt Roks Papula Vox Dei. Tauta dosta tърпелив и великодушен, особено към своя... Tautas balss, dieva balss. Un mums ir jāuzklausa tautas balss, cilvēku balss iedzīvotāju vārdā. Un mums ir jāparāda, ka Eiropa nav tikai gatava, nu, te, te, ka tā nav tikai himna vai karoks, direktīvas un regulas. Nē, Eiropa ir arī solidaritāte. Un solidaritāte ir jāparāda, jāparāda savlaicīgi. Vienīgā palīdzība, kas vispār ir jebkam liederīga, ir tad, ja tā nāk savlaicīgi īstajā laikā. 22 tūkstoši 300, 230 tūkstoši eiro zaudējumi tika, tika ciesti katastrofas rezultātā. Plūdi iznīcināja skolas, bērndārus, operas, kultūras namus. Tāpat arī uh, piemēram, notakt caurļu sistēmas, iznīcināt cilvēku dzīvības, viņu iedzīvi. Tie kait, kaitējumi bija milzīgi, un nabadzība, kas tā vietā, tās vietā atstāta, ir briesmīgi. Grieķijā vairāk kā 400 miljonu eiro zaudējumu abā šajās valstīs 10% no avansa maksājumiem tika izmaksāti šai saistībā. Jūs jau zinat, ka tiek runāts, ka ir 50 federāls valsts un viens federāls reģions, lai kur jūs arī nedotos, tie, kas tur dzīvo, definē sevi kā reģionu, kā amerikāņi, Amerika, ASV. Bet cik tad daudz no cilvēkiem sevi definē kā eiropieši? Mums vajadzētu Eiropu pietuvināt pilsoņiem gan, nu, tādos gaišos brīžos, gan skumju brīžos. Runājot par katastrofām Bulgārijā un Grieķijā, eh, nepietiek ar vārdiem lai kad šāda situācija arī nenotiktu. Mums vienmēr vajadzētu pieņemt vienā, vienu un to pašu metodi un izmaksāt kompensāciju cilvēkiem sešu mēnešu laikā. Es zinu, protams, ka līdzekļi, par ko runājam, ne, ne, nepiedāvā tūlītēju steidzamības palīdzību, bet dalību valstis tad maksā savus iemaksas taču savlaicīgi, vai ne tā? Bet mūsu maksājumi tad nenotiek savlaicīgi, tie nāk ar kavēšanos, es nesaprotu to. Tāpēc, kolēģi, gribu jūs aicināt atbalstīt šo ziņojumu, tā lai mēs varam piedāvāt palīdzību pēc iespējas ātrāk abām šīm valstīm. Abām valstīm, ko skārušas dabas katastrofas. Un nākotnē, lai kad arī šāda situācija no jauna netiktu piedzīvot, mums vajadzētu rīkoties pēc iespējas ātrāk un būtu jāizmaksā līdzekļi cik vien ātri iespējams. Merci, Paldies. Pour ce plaidoyer convaincant, et M. Freza a noté que les paiements doivent être accélérés